Dear colleague, let's. Godātie kolēģi, sāksim šo kopīgo sanāksmi. Ekon un AFKO komiteja. Priecājos, ka varbūt līdzpriekšādātājs tajā kopā ar kolēģi, Dan, kolēģi Danutu Hubneri. Viņa ir ne tikai līdzpriekšādātāja, viņa arī referente. Darba kārtība vispirms jāapstiprina. Tāpat jāapstiprina 20. marta sanāksmes protokols. Lieliski, nekādu paziņojumu acīm redzot nav. Ceturtais lūk ir eh, pants. 22. panta grozīšana Eiropas centrālo banku sistēmas statūtu, statūtos un Eiropas centrālās bankas statūtos. Tas ir tāds pamatīgs, svarīgs noteikums. Vai nu man jums jāstāsta un jāatgādina, kas tam visam ir fonā, viss tieslietas un Brexit un. Domāju, ka līdz ar to tūlīt pat varu dot vārdu Danutai. Viņa ir līdzreferente, var kā priekšādātāja un arī, protams, kā referente izteikties un prezentēt šo ziņojumu kopā ar Matau kungu, kas ir līdzreferents. Lūdzu, Danuta! Lielas paldies! Kā priekšādātā, līdzpriekšādātā gribēju jums atgādināt, ka esam šeit tāpēc, ka nepieciešams grozīt 22. pantu tiesas nolēmumu rezultātā, pie kā nonāca Eiropas kopiena tiesa vēl 2011. gadā. Tas bija tāds vienkāršs nolēmums. nolēmums sakot, ka CCP neiet, nav ietvert pašreizajā sistēmā, un tāpēc Ekun un Afko, un mēs ar Gabrielu Mato strādājām pie šī ziņojuma, lai grozītu attiecīgos statūtus, Eiropas centrālo banku, centrālas bankas statumus un Eiropas eh, centrālo banku sistēmu statusus, tādējādi ļaujot ECB rīkot, rīkoties arī attiecībā uz CCP. Runāju šeit Gabrielu un arī savā vārdā, bet saprotu, ka viņš vēlāk pievienosies un papildinās manu prezentāciju. Mēs ierosinām trīs grozījumus apsvērumos un vienu grozījumu pašos statūtos. Un tā, tas, tā īstākā būtība, protams, ir šai vienā grozījumā, kas māja groza statūtus. Kā jūs zināt, tad CCP lietā es, esam tādā jomā, kur mēs rīkojamies kā līdzlēmēji, izstrādājot reglamentāciju. Tāpēc uh, pastāv risks, ka šajā regulējuma jomā arī iesaistīsies ECB un varētu pat nonākt mēs pie paralēliem vai konfliktējošiem noteikumiem. Tāpēc um, ierosinām šeit ceturtā grozījuma um, tādā redakcijā, kur runājam par noskaidrojumām, jeb precizējumām ECB jaunām pilnvaram attiecībā uz CCP, atstājot pašreiz jau 22. pantu negrozīt, tur runāts par maksājumu sistēmām, bet ierosinām attiecībā uz klīringa sistēmām, jeb tīrvērtas sistēmām finanšu instrumentu gadījumā attiecībā uz CPP pilnvaras e, piešķirt ECB pašiem tīrvērtas sistēmām finanšu instrumentiem tādā veidā, un te citēju, kas pilnībā respektētu tiesību aktus, ko pieņēmis Eiropas parlaments un padome, un, un um, mē, uz atbilstīgi mēriem, kas pieņemt šajos tiesību aktos. Te gribu uz jūs tulīt pat informēt, ka plānojam, un to arī iesniedzām, ka plānojam vēl grozījumu, kas aizstātu šo vārdu atzīt, ja recognize Dodiet ziņu, jo jūs domājat līdzīgi kā mēs. Tas tas pirmais, ko gribēju teikt. Tātad, lūk, jāizvērto, jāizveido juridiska drošība CCP, lai viņi zina, kas pieņem tiesību aktus attiecībā uz tiem, un tāpat arī jārespektē līdzsvaras eh, starp pilnvarām, starp dažādām iestādēm. Otrā lieta, ko gribu teikt, attiecas uz robežām starp šo dosjē un emir dokumentu Te gribu teikt, ka 22. pāns ECBS statūtos regulē to, ko ECB un citas Eiropas Savienības centrālās bankas drīkst vai nedrīkst darīt attiecībā uz uh, trešo valstu CCP un ESCCP. Un tas ir tas augstākā līmeņa leks generālis, uh, ko neviens cits nedrīkst vairs pēc tam, nu tā teikt, uh, pārspēt eh, spēka ziņā. Mēs ierosinām pietiekam plašu formulējumu, lai ietvertu te visas situācijas. Un jebkāda veida būtiski ierobežojumi, kas varētu parādīties ECB pilnvarās un ko mēs varētu ietvert tiešā veidā statūtos, eh, kā prasību sarakstu, tiktu, būtu tik, tiešā veidā šīs pilnvaras ierobežot, un tāpēc to nevēlamies darīt šajā statūtu gadījumā. Elmārs nāk, mani pārtrauc, lai par to informētu. Tātad, lūk, doma ir tāda, ka statūta redakcija tiktu atstāta tieši tādā pašā formātā, pietiekami plaši, lai ECB varētu tad pēc tam, ECB varētu pēc tam arī pielāgot un mainīt attiecīgi uz regulējumu pielāgošanu. Mēs pie, pievienojam tikai šo vienu ierobežojumu, respektīvi, ka jārespektē līdzlēmēju pilnvaras. Tātad uzklausīsim tālāk ECB vēlmes un prasības un pārīsim savas bažas uzskatus par to visu, respektīvi, ka mūsu pilnvaras ir jāatzīst. Nu, tad šādā veidā formulējot grozījumiem, domājam, ka ECB faktiski varētu joprojām rīkoties arī ārkārtas situācijās, un tas bija galvenais elements, ko vēlējāmies šeit nodrošināt. Arī emir kontekstā ko arī attiecīgi šajā statūta grozījumā ietveram, un ECB var pieņemt mērus, pamatojoties uz to visu mainīt tos, var risināt jautājumus, kas saistīti ar CCP un spriedzi tirgos, kas svarīgi tās monetārajai politikai. Nu, lūk, te arī šī saikne ar emir. Un nepieciešamība pēc elastības, ko esam te iestrādājuši, vienlaikus ļaus, jo arī emir savukārt uzskaitīt konkrētas prasības ko ECB savukārt varētu noteikt CCP kā priekšnoteikumu šo CCP atzīšanai. Te nonāku pie pēdējā punkta. Respektīvi esam šeit ievēro, iekļāvuši arī apsvērumos šais statūtos grozījumus, kurus, kuros skaidri nosakām, pracī, pra, nosakām prasības, ko ECB var noteikt. Tas parādās otrajā grozījumā, astotajā astotajā apsvērumā. Un šī apsvērumu sarakstu mēs atklājām, atstājām atvērtu, respektīvi papildināmu. Sakot, ka ir vajadzīga plaša elastība, to vienmēr dzirdam arī no ECB puses, domājam, tāpēc svarīgi tādai iestādai kā ECB dot zinām rīcības brīvību. Tāpat laikā domāju, un mēs domājam, ka tas apsvērumos ir vajadzīgs, tas ir tur jāparāda, jo šī apsvēruma mērķis ir dot vadlīnijas teksta tālākai interpretēšanai atsevišķiem, nezinu, un tiesu gadījumiem, kad tas varētu būt aktuāli, lai pārliecinātos, ka pilnvars, kas tiek piešķirts e CCB attiecībā uz CCP un grozīmēm ir, varētu tikt attiecīgi īstenotas. Nu, Tāda ir, tas ir šis likumi, likumiskais pamatojums Vēlējāmies vienkārši, lai te viss būtu skaidrs un vienlaikus nevēlējāmies pārkāpt noteikumus, kas ir svarīgi šo statūtu kontekstā, respektīvi neiesniegt tādus grozījumus, kas ierobežotu ECB pilnvaras, bet vienlaikus signalizējam apsvērumos uz lietām, kas mums varētu likties specifiski nozīmīgas attiecībā uz emir grozījumiem un ECB, tad varēs visas šīs lietas arī īstenot. Nu, lūk, tāds pamatojums mūsu pieejai. Un tas, tas, protams, saistīts arī ar šo formulējumu, jeb redakciju, ko esam ierosinājuši attiecībā uz 22. panta grozījumu. Lūk, tas viss no manas puses. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk ekonu līdzreferents Gabriels Mato. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Danuta teica, ka es varētu papildināt to, ko viņa teica, bet man neliekas, ka tas būtu īpaši pat vajadzīgs. Jo jāsaka, viņa ļoti visaptvarošo situāciju atspoguļoja. Bet nu, pirmām kārtām vēlos viņai teikt paldies viņai un viņas komandai par to, ka mums bija tik viegli sastrādāties. Un arī esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mums ir izdevies e, iekļauties atbilstīgajā darba grafikā, respektīvi panākt vienošanos līdz vasaras brīvdienas sākumam. Uh, Un arī domāju, ka ir vienkārši fantastiski, ka tāpat laikā juridiskais ziņojums, ko mēs esam pieprasījuši, vēl nav saņemts. Mēs prasījām to formāli janvārī, bet neformāli aicinājām to iesniegt jau kopš oktobra. Un mēs turam savu vārdu attiecībā uz laika grafika ievērošanu, pieturamies pie šī darba kalendāra vienlaikus. Un skaidrs, ka šis priekšlikums ir saistīts ar ECB regulējošajām pilnvarām un attiecīgiem pasākumiem attiecībā uz CCP, kas, un nu, to, to tā dara, protams, strādājot kopā ar citām iestādēm, mēs, e mēs priecājamies, ka ECB arī nāk uz klē ar savu priekšlikumu šai jomā. Tas ir solis uz priekšu, uzraugot šo uzraudzības sistēmu attiecībā uz CCP, padarot to darbspējīgu. Protams, ir arī svarīgi. Un tas ir skaidrs, ka visam ir jānotiek atbilstīgi pašreizējiem varu sadalījumam, kā to paredz līgumi. Un ir tādas struktūras Eiropas Savienībā, kas var noteikt vispārēju ietvaru, kas tad attiecīgi var regulēt CCP. Un tāpēc jaunās ECB pilnvars saskaņā ar 22. pantu ir jāpadara savā starpā saskaņotas, savietojamas ar citām iestādēm. Darot Hubner jau teica, ka tīri juridiski apsvērumu dēļ par to runājam apsvērumos. Tur esam ietvēruši jaunu pilnvaru sarakstu Tas ir, kā jau viņa teica, saraksts, kas ir papildināms. Tas nav visu izslēdzošs ekskluzīvs saraksts. Mums nepieciešams pārliecināties, ka ECB var iejaukties arī kaut kādās ārkārtas situācijās, šķiet, ka esam šādā veidā to nodrošinājuši un es ceru, ka kolēģi varēs piekrist šim formulējumam. Protams, ka mūs interesē arī citu grupu viedoklis par šo lietu. Paldies priekšādātāji, paldies, saka priekšādātājs. Tālāk ēnu referenti. Ekon un AFKO komitejas vārdā runās Pervanš Beres. Yes. Um, merci, merci ces... Paldies. Paldies par šiem priekšlikumiem, par prezentāciju izteikšu tās pašas pazīmes, ko teicu nu pat ekonu komitejas sanāksmē. Šī ir tāda juridiska rakstura joma, un tas jāpatur prātā, jo mēs esam viens no līdzlēmējiem šai procesā, un esam tie, kas rūpēs par labu iekšējā tirgus darbību vienlaikus par neatkarības statutu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ECB. Un es saprotu, ka referenti, protams, ir vizījušies uz priekšu arī bez šī juridiskā dienesta atzinumu, kas ir, nu, tomēr skumīgi. Viņu galvenais ECB un padoms galvenais uzdevums taču ir visu šo jautājumu atrisināt un mēģi, mēģināt meklēt izēju. Es, protams, vēlos ievērot visus laika grafikus, kas noteikti darbam, bet domāju, ka ir absurdi virzīties uz priekšu bez juridiskā atzinuma. Uh, un ka grozījumi arī jāiesniedz vēl pirms ir saņemts juridiskā dienesta atzinums ziņojums. Nu, es nezinu, sakiet, ko gribiet, man liekas, tas nav saprātīgi. Tālāk par grozījumiem runājot. Šī ir vienkārši tā procedūra attiecībā uz ECB statūtu grozīšanu. Un tāpēc arī šis darba grafiks ir tāds, nu, īs, ar īsākiem termiņiem. Par pirmo grozījumu runājot. Domāju, ka tas tāds precizējumu grozījums. Man ar to nav nekādu īpašu problēmu. Kas attiec uz diviem nākamajiem grozījumiem? Es, protams, sapratu, ko jūs teicāt, dzirdēju, ko jūs teicāt. Respektīvi, ka abos šai gadījumos šie saraksti nav tādi ekskluzīvi, viņi ir atvērti, papildināmi. un tas otrajā grozījumā tā arī skaidri tiek pateicis ar vārdiem but not limited to, bet Es domāju, ka, ja mēs vispār veidojam šādus sarakstus, tad tos ir vēlams pārbaudīt. Es nezinu, vai šeit ir kāds komisijas pārstāvs vai ECB pārstāvs, vai viņi vēlas varbūt arī izteikties, varbūt tas būtu liederīgi. Un par pašu statūtu grozījumu es saprotu, ko vēlas panākt līdzreferenti. referenti Tā vietā, lai eh, kaut ko grozītu ECB, viņi ir iedvesmojušies no komisijas priekšlikuma, bet arī viņu priekšlikums faktiski ir jau problemātisks. Mums nu, vajadzētu diskutēt par to, kāda ir tā pareizākā pieeja. Vai mēs paplašinām ECB pilnvars tādā vispārīgā veidā, tā kā tas notiek saskaņā ar viņu pašu priekšlikumu, Nu, šķiet, ka tas varētu arī tā saņemt diezgan plašu kritiku, jo tā šīs filmas varbūt par plašu. Bet Un te nu šausmīgi svarīgs ir šis juridiskā dienesta ziņojums, vai mēs varam teikt ECB, ka lūk, jums ir jārespektē tie tiesību akti, uh, ko mēs esam pieņēmuši savā darbībā. Šis formulējums, ko, ko ierosina līdzreferenti, protams, nav gluži tāds, kā ierosināja komisija savā priekšlikumā, bet ļoti tu, pietuvināts tam. Komisija ja lieto vārdu consistent, savukārt referenti fully respect and recognize vārdus, bet, nu, loģika, protams, ir tā pati. Nu, es nezinu, vai tas ir tas labākais grozījums. Es jāsaka, šobrīd pat nevaru īsti paust par to viedokli. Thank you. Uh... Paldies. EKR grupas vārdā Vēns Lukē. Un paldies, priekšsādātāji. Es eh, īstenībā izteikšu savu mūsu ānu referentu vārdā Luneskungs un eh, Mortens Messeršmits. Abi ir nosūtījuši savus, um, savus atvainošanās, pēc ka viņi var ierasties, un uh, pavisam īsi komentāri, ko es to it nolasīšu viņu vārdā. Un referenti pateicas galvenajiem referentiem par ziņojumu. Mēs apspriežam šo priekšlikumu tāpēc, ka pastāv juridiska nepieciešamība grozīt uh, um, statūtus Eiropas centrālajai bankai, lai ECB varētu regulēt uh, CCP monetārās politikas nolūkos. Šīs izmaiņas, kā mēs visi zinām, ir saistītas ar emīru pārskatīšanu, un mūsu mērķis ir ņemt vērā visus pieņemtos lēmumus. Ziņojumā ir vairāki uh, vēlami grozījumi komisijas priekšlikumā. EKR iesniegs uh, grozījumus, lai nodrošinātu, ka ECB var veikt emīra uh, noteiktās funkcijas, bet netiks dotas absolūts pilnvars ECB. Thank you very much. Lielas paldies! Ieceka kungs Aldis vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties eh, līdzreferentiem par sagatavoto ziņojumu projektu. Mēs arī atbalstām šo grozījumu mērķi. Bet es gribētu piekrist komisijai, ka šī paplašinātā kompetence ir uh, Uh, jāsaskaņo, ņemot vērā tiesību aktus, ko pieņem uh, kopēji likumdevēji. Līdzreferenti um, savās izmaiņās ECB priekšlikumā norāda, ka ir pilnībā jārespektē attiecīgie Eiropas tiesību akti. Es saprotu šo nostāju, bet man ir zināmas bažas Domāju, ka tas nenodrošina vajadzīgo elastīgumu ECB, lai tā varētu veikt savus galvenos uzdevumus attiecībā uz monetāro politiku. Jo īpaši tas darbojas tādā gadījumā, ja rodas neparedzēti notikumi, kas nav ietvērtī pašreizējos Eiropas tiesību aktos. ECB pilnvaru ierobežošana šajā sakarībā varētu nozīmēt to, ka tā nespēja neatkarīgi rīkoties, ja rodas šādi sistēmiski notikumi, kas ietekmē Eiropas Savienības finanšu stabilitāti. Tas nozīmē, ka vajadzētu pilnībā ņemt vērā visus tiesību aktus Eiropas Savienībā. Šī iemesla dēļ es vēlētos atgriezties pie plašāka formulējuma, kas atbilst komisijas priekšlikumam un kur ir norādīts, ka ECB regulām ir jāatbilst eh, likumdevēja pieņemtajiem tiesību aktiem. Šeit ir skaidrs, ka pastāv atbalsts ECB statūtu mainīšanai, tā lai šī banka varētu stāties pretī visiem um, izaicinājumiem. ECB kompetences ierobežojumi parādījās 2015. gada tiesas lietā. Mēs um, piekrītam, ka statūta līdz ar to ir jāgroza. Paldies! Paldies, tagad Svens Gīgolds. Paldies pavisam īsi. Liels paldies līdz referentiem par um, darbu. Kopumā mēs piekrītam tam, ka ir um, jāpaskaidro, ka ECB ir attiecīgās pilnvaras Eiropas Savienībā un arī attiecībā pret eh, trešajām valstīm. Tieši tāpēc ir vajadzīgas izmaiņas. Bet mēs uzskatām, ka šajā formulējumā mums ir pilnīgi skaidri jāparāda, ka ir eh, jāievēro konsekvence ar vispārējo likumdošanas ietvaru. Dažos sīkumos šis formulējums, diemžēl, nenodrošina gaidīto rezultātu. Man interesē Pervāņšas Beres teiktais šajā sakarībā. Līdz šim tiek minēts, ka būtu jārespektē. Piektajā pantā mēs to norādām, bet eh, domžēl tas nav tas pats, kas eh, pilnīgi atbilstoši. Es dzirdēju, ko jūs, Piotr, par to teicāt. Bet, eh, protams, kā visi vēlētos maksimālu elastīgumu, taču neesmu pārliecināts, vai elastīgumu līdz ar to nevajadzētu nodrošināt ar Eiropas tiesību aktiem. Kāpēc šeit vajadzētu ieviest īpašu režīmu? Un, ja šāds režīms ir vajadzīgs, tad eh, šo režīmu vajadzētu nodrošināt eh, likumdevējiem. Uh, nevis eh, ar šādu vispārēju sākotnējo klauzulu. Es gribētu arī dzirdēt ECB un komisijas eh, viedokli par šiem priekšlikumiem. Es arī gribētu dzirdēt ECB viedokli par komisijas ziņojumu, tāpat arī es gribētu zināt, ko viņi domā par likumdevēju darbu. Tāpat arī es gribētu zināt, ko komisija domā par līdzreferentu darbu. Neredzu viegas kundzi, nedz arī kas taldo kungu. Mono, Anemans, so... Mono Anemana nav, tāpēc varam sākt brīvo mikrofonu. Vai kāds vēlas izteikties? Ir arī komisija ieradusies. Piers Marmarā no ECB. Nezinu, vai viņš ir gatavs izteikties. Mēs eh, gribētu dot vārdu komisijai. Dženifer Robertsone. Paldies! E, tikai jau minēts iepriekšējās diskusijās, ka mūsuprāt šis priekšlikums par 22. pantu ir ļoti nozīmīgs, lai ECB varētu veikt uzdevumus, kas uh, ir paredzēti attiecībā uz centrālajām bankām, attiecībā CCP autorizēšanu un atzīšanu, kā tas ir norādīts komisijas priekšlikumā. Tāpēc mēs apsveicam parlamenta centienus virzīties uz priekšu šie jautājumā. Ja runa par saturu, mēs apsveicam to, kā referenti vēlas grozīt 22. pāntu ECB statūtos, un mēs arī priecājamies, ka uh, tiek izrādīta vēlme nodrošināt konsekvenci ar pārējiem tiesību aktiem un padomas parlamentam komisijas tiesību aktiem. Ja runa par formulējumu, tad um, komentāri par to tiks izteikti vēlāk. Thank you. Paldies. Es nezinu, vai Marmaras kungs ir pilnvarots izteikties. Nē, tā jau domāju. Varbūt būtu bijis labi, ja ECB būtu nosūtījusi kādu šo diskusiju. Mato kungs, varbūt jūs vēlaties eh, komentēt? Paldies, priekšādātā. Vispirms vēlētos pateikties visiem, pa, kas izteicās. Piekrītu, ka ir svarīgi saņemt juridisko atzinumu Ir eh, pagājuši vairāk nekā 5 mēneši, un esam to dabūjuši. Tas ir bezprecedenta gadījums. Mums tas ir vajadzīgs grozījumu sagatavošanai. Visi komitejā tam piekrīt. Ja runa par šo atklāto sarakstu, tad es domāju, ka tas dod lielāku juridisko skaidrību. un mēs varētu varbūt to pielāgot, ja vajadzīgs. Kā norādīja EKR pārstāvis, mēs eh, nevēlamies šeit dot absolūts pilnvars, tāda šī doma nebija. Es domāju, ka šādām bailēm nav pamata. Mēs visi saprotam, ka ir vajadzīgi konkrēti ierobežojumi, un, protams, ka mēs respektējam ECB neatkarību. Tomēr mums vajadzētu nodrošināt, lai tā var izpildīt monetārās politikas mērķus, kas tai noteikti. Es arī nezinu, kāpēc mums vajadzētu šeit eh, izteikt eh, kritiku par absolūti neproblemātisku tekstu. Mēs eh, vēlamies būt konsekventi. Uh, Mēs uzskatām, ka ECB pilnvaras ir pilnībā jārespektē, tātad mēs to visu ņemam vērā, un man pats svarīgākais ir tas, lai tas tiktu ņemts vērā um, grozījumā. Paldies, Danuta. Jūsu priekšlikumi apsvērumi, protams, ir svarīgi. apsvērumi ir svarīgi tiesību aktos un arī šajā gadījumā, taču šeit nav runa par apsvērumu statūtos. Te ir runa par apsvērumu, kas netiks iekļauts statūtā. Tātad te nav runa par apsvērumu, ko mēs liktu regulā, kas būtu tātad tieši saistīts ar regulu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda būs šī apsvēruma tiesiskā ietekme. Paldies! Gribētu sākt ar redakciju, tātad mēs šeit runājam par pāntu. Es eh, par apsvērumu runāšu mazliet vēlāk, bet runājot par pānta eh, redakciju, tad komisijā bija šis eh, jēdziens konsekvents. ECB diskusijās šis vārds netika aps, a, akceptēts. Viņi gribēja konsistent aizstāt ar taking into account. Mēs uzskatām, ka m, ir vajadzīgs kas spēcīgāks par taking into account, bet respecting savukārt dažiem cilvēkiem saistās ar hierarhiju. Uh, Tāpēc mēs gribējām izvēlēties tādu vārdu, kas attainotu realitāti un kas neradītu hierarhiju, jo tai nav nekādas vajadzības. Bet eh, tātad šim vārdam arī ir jābūt spēcīgākam par taking into account. Es vēl ar vienu par to domāju, un vakar ECB es jautāju par šo hierarhiju, vai recognize varētu būt labs eh, vārds, un šķiet, ka ECB vicepriekšēdētājs to akceptēja. Ja kādam ir eh, padomā kāds labāks vārds, tad eh, labprāt jūs uzklausīšu, taču es gribētu teikt, ka mēs meklējam tādus vārdus, kas būtu gana spēcīgi un kas vienlaicīgi liktu ECB ņemt vērā likumdevēja lomu. Es personīgi domāju, ka ar taking into account nepietiek. Tātad fully recognize, um, manuprāt, ir labāks formulējums. Vēl ir laiks iesniegt grozījumus. Vēlējos norādīt, ka šos vārdus mēs izmantojām diskusijās līdz šim. Un, mē, protams, mēs varam turpināt. Otrais. Kā jau es mēģināju skaidrot savā ievadrunā, mēs statūtos nevaram iekļaut eh, sarakstu, kas ierobežotu ECB eh, e pilnvars rīkoties, bet mēs vēlamies atsaukties uz eh, iespējamo darbību sarakstu. Mēs domājam, ka šādā veidā mēs varētu norādīt uz likumdevēja nolūku Un, ja būtu kādas lietas tiesā, tad šis saraksts tiktu ņemts vērā. Tāds bija mūsu nolūks. Mēs gaidām juridiskā dienas atzinumu, kas varētu būt arī atšķirīgs. Tad mēs, protams, to ņemsim vērā. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka šeit ir runa par ļoti nozīmīgiem jautājumiem, tātad ietekmes monetāro politiku. Un tieši tāpēc mēs vēlējāmies, lai statūtu redakcija būtu tāda pati kā ECB ieteiktā redakcija. Mēs tikai likām klāt šo nepieciešamību respektēt likumdevēju varu. Vispārējais atbilst ECB vēlmēm. Un tad komisija saka, ka viņa vēlas likt iekšā konsistent, mēs savukārt uh, gribam respecting, mm, ja tas ir pa stipru, tad varbūt recognizing, bet uh, tieši ECB pati nāca klajā ar šo formulējumu, kas neierobežotu viņu pilnvaras un kas ļaut viņiem rīkoties ārkārtas situācijās, kas ļaut viņiem pieņemt eh, lēmumus, eh, kādi ir vajadzīgi. Tā, uz tādu loģiku mēs šeit balstījāmies. Mans eh, lūgums līdz priekšsēdētājam ir domāt par termiņu grozījumiem. Vai tas būs pirms juridiskā dienas atzinuma? Varbūt tas varētu būt otrais mājas, bet ne pirms juridiskā dienas tāds. Mēs nezinām, ka šis atzinums būs gatavs. Jā, jūs pieminējāt eh, jautājumu, ko es arī gribēju uzdot. Es nevēlos šeit atklāt debatas, mums nav daudz laika, bet, eh, godīgi sakot, Nāsmu pārliecināts, ka esam raduši vislabāko formulējumu. Protams, ka uzdevums ir sarešķīts, tas eh, noteikti nav vienkārši. Es neesmu atradis pārliecinošu risinājumu, iespējams, ka tāds vienkārši nepastāv. Varbūt būtu bijis labāk, ja tiesa nebūtu nākusi klajā ar savu spriedumu, viņiem šīs pilnvaras bija netieši dotas un nebija nekāda problēma, bet tagad mums šī problēma ir jāatrisina. Šiem sludēļ es uzskatu, ka mēs uh, jau pirms ilga laika prasījām šo atzinumu juridiskiem dienestam, tāpēc eh, noteikti, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir pirms šī juridiskā dienesta atzinuma saņemšanas, būtu bezjēdzīgi. Gal galā mums ir jābūt iespēja izskatīt šo atzinumu. Gal galā šeit eh, juridiskā dimensija nav kaut kāda blakus parādība, tā šeit ir pats būtiskākais. Tātad. Es domāju, ka mēs varētu noteikt datumu, un par to mēs varētu paziņot vēlāk. Mēs varētu kontaktēties juridisko dienestu, un tad mēs varētu arī nodrošināt tādu pietiekumu termiņu deputātiem. Tātad noteikti tas nebūs divas stundas pēc juridiskā dienas tā dzinuma saņemšanas, bet tātad termiņa mēs nenoteiksim tagad. Mēs pakonsultēsimies gan savā starpā, gan ar juridisko dienestu, un par datumu izziņosim vēlāk. Tāpēc arī kalendārus varu nelasīt, jo tas vēl tiks skatīts. Bet šo sanāksmi gan mēs varam slēgt. Danuta. Jā, es vēlējos jums pateikties visiem, kas ir ieradušies. Es paldies arī Roberto par šīs sēdes vadīšanu tik um, efektīvā veidā, un es domāju, ka mēs esam šeit panākuši daudz labāku skaidrību. Protams, uh, termiņi vēl nav zināmi, bet mēs uh, vēlreiz apspriedīsimies ar juridisko dienestu un uh, mēģināsim uzzināt, kāds šis atzinums būs gatavs.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 Slēdu sanāksmi pēc 15 minūtēm ir paredzēta sanāksmēs slēgtām durvīm visiem, uz kuriem tā attiecās par valsts ekvivalents.